paskaidrojumiem. Dodu vārdu Miroslavam Mikolašikam. Vienu minūti, lūdzu. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. For... Priekšsēdētāji, kolēģi, saskaņā ar valsts administrācijas arhīviem par 48. līdz 89. gadu komunistu režīms Slovākijā notiesāja 71 tūkstoti cilvēku. Nav cita labāka veidā, kā pieminēt šos uh, apziņas cietumniekus, šos cietumniekus, eh, kas ir cietuši dēļ eh, savas politiskās, dēļ saviem politiskiem uzskatiem, kā uh, pieminot viņus šeit parlamentā. Eiropas Savienība nav vispār nekādā veidā reaģējusi. Mani uztrauc politisko cietumnieku situāciju Kubā. Tieši tāpēc es aicinātu Eiropas Savienību un tās institūcijas veikt pasākumus, lai atbrīvotu šos cilvēkus. Lielas paldies! Es paudu savu līdzjūtību šiem cilvēkiem, un es saprotu viņu ciešanas. Grazie, grazie. Grazie, diamo ora la parola. Lielas paldies. Tagad mēs dodam vārdu Filipam Kašmarekam. Lūdzu, vienu minūti jums. Priekšādātāji, dāmas un kungi, es balsoju par rezolūciju par Kubu. Īsti nesaprotu, kāpēc eh, Eiropa draugi, Fidela Castro draugi Eiropā aizstāv bankrotējušas revolūcijas ideju. Vai mums tiešām ir vajadzīgi cilvēku upuri, lai mēs pārliecinātu, ka Kubā ir vajadzīgas izmaiņas? Dažkārt upuri tiešām panāk vēsturiskas izmaiņas. Varbūt šoreiz tā arī būs. Es ceru, ka vairāk šim režīmam nebūs upuru. Pašlaik režīms nespēja sevi analizēt, nespēja pats mainīties nespēja akceptēt to, ka daudzi cilvēki ir pieņēmuši šo sistēmu Kubā par normālu. Es domāju, ka tā ir nepareiza solidaritātes izpratne. Mums vajadzētu atzīt, ko Kuba ir izdarījusi pareizi, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu cīnīties pret kļūdām. Vārds eh, Marijai Moničai Durkičai. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos izteikties Muņīzes kundzes vārdā, lai paskaidrotu, ka Spānijas delegācijas balsājums par otro grozījumu, ko ir iesnieguši apvienotie kreisie, balstījās uz vēlmi noraidīt šo grozījumu. Tur tika aicināts Spānijas prezidentūru atbalstīt eh, Kubu. Uh, bet mēs vēlamies distancēties no šīs rezolūcijas kopumā. Mēs atbalstam tās partijas, kas parakstīja šo rezolūcijas priekšlikumu, bet mēs nevaram atbalstīt šo grozījumu. Šo otro grozījumu iesniedza apvienoto kreiso grupa un tās neatbilst Spānijas prezidentūras viedoklim. Spānijas prezidentūra cenšas atrast vienošanos Eiropā, lai mēs varētu atsākt attiecības ar Kubu. Mēs nevēlamies pilnībā neparakstīt šo kopējo nostāju, tieši tāpēc mēs noraidījām otro grozījumu. Lielas paldies! Tagad dod vārdu Suzanai Roitovai. Vážený pane předsedo, bylo mi ctí priekšsēdētājs. Priekšsēžu kungs, man bija liels gods atbalstīt rezolūciju par sirdsapziņas ieslodzītajiem Kubā nevis tikai tādēļ, ka esmu no bijušās komunistiskās valsts, bet arī tādēļ, ka esmu personīgi tikusies ar Kubas disidentiem. Es arī esmu informēta par ārsta Darsim Ferēra eh, stāvokli un esmu par to runājis. Un, uh, Esmu informējis arī parlamentu par viņa vāju veselības stāvokli un vispār par vāju veselības aprūpi šajā valstī. Ja kādam nav dolāra, tad viņš arī nesņems medikaments. Darja Ferreira, mans kolēģis, ir palīdzējis disidentiem eh, šajā eh, bēdīgā situācijā, un tagad arī viņš par to ir ieslodzīts. Es esmu laimīgi, ka šī spēcīgā rezolūcija tikusi pieņemta, kas aicina visus Eh, ievērot eh, tiesības Kubā. Paldies Roitos kundzei. Vārds eh, Hanan kungam, vienu minūtu. Priekšsēžu kungs. Kas 20 gadu apakaļ būtu domājis, kad Eiropā gaiss bija. Uh, uh, piesātināts ar uh, brukošu mūru uh, putekļiem, ka tagad uh, Havanā uh, uh, Fidels Castro laimīgi gulēt savā vecumdienu gultā. Tikai nāve mūs atbrīvos no šādiem tirāniem. Divas lietas ir komunistu režīmu šajā vietā noturējuši pie varas Kubā. Tātad pirmkārt, uh, neveiksmīgā ASV blokāda, kas ir ļāvusi Castro un savu režīmu uh, Eh, man viss eh, savas grūtības, eh, savas valsts grūtības par tām vainot ASV un tās imperiālismu. Otrakārt ir daži bezkauņi šajā namā, kuriem ir pretīgi div, divējādi standarti, kas atsakās nosodīt Kubu tādēļ, ka tā uh, ārsts un balerīns ražo. Es ceru, ka šis noms pamodīsies, uh, tāpat, ka tie studenti, kas ir vēl kā Čegavara tiekreklings, ir laiks pienācis uh, sodarizēties ar uh, Kubas demokrātisko revolūciju un vēsturi, uh, to arī pierādīs. Paldies vārds Filipam Klaisam minūte. Paldies priekšsēdi arī es guvu iespaidu, ka šī ir ļoti būtiska rezolūcija attiecībā uz Havanas režīmu. Es gribētu aicināt pārdomi izbeigt šos centienus normalizēt attiecības ar Kubu un apzināties, ka tā joprojām ir komunistu diktatūra, kas bradā kājām cilvēktiesības. Es gribētu jauno padomu augsto pārstāvu arī aicināt neturpināt arī komisijas uzsākto, Lui Mišelu uzsākto stratēģiju attiecībā uz Kubu. Pats mazākais, kam ir jānotiek, ir jāizskan kritikai par cilvēktiesību pārkāpiem. Nav pieņemami, ka Eiropas Savienība vispār sēžas pie viena saruna galda ar uh, Kubas diktatoriem. Paldies. Nākamais eh, Džaniski kungs runās, vai viņš vispār ir zālē. Nav. Nu tad citu runātāju nav. Vai varbūt tomēr? Nē. Tagad par jautājumu ieguldījumu zem oglekļa emisijas tehnoloģijas vārds Kalinovska kungam lūdzu. Priekšsēžkungs, es balsoju par rezolūciju, tādējādi gribot atbalstīt zemes ogļu emisijas tehnoloģijas. Plāna efektivitāte būs iespējama tikai, ja es finansēs arī, eh, eh, būs arī privātais finansējums Eiropā, un patreizē eh, Eiropas ekonomiskā situācija to vēl vairāk liek mums saprast. Ir energoresursu trūkums, ir klimata problēmas, un tagad mums ir iespēja savienot pasākums, kas vērsts pat klimata izmaiņām ar energo drošības problēmu risināšanu. Tā ir arī iespēja lauka reģioniem, kas var attīstīt atjaunīgos resursus. Paldies, Brežina! Priekšsēž kungs! Arī es balsoju par rezolūciju par ieguldījumiem zem oglekļa emisijas tehnoloģijās. Darīju to tādēļ, ka esmu pārliecināts, ka šis ir ļoti būtisks instruments Eiropas Savienības pārvešanā jauninājumu ekonomikā. Tādēļ man šķiet eh, neizbēgami, ka Eiropas komisija vēlākais līdz 2011. gadam saskanīgi ar Eiropas investīciju banku panākt vienošanos, kā e, finansēt atjaunīgos energoresursus, tāpat arī attīstot inteliģents savienojums, starpsavienojums. Tāpat arī jāstiprina Eiropas investīcija banka kopumā, tās darbā finansēt energo sektoru, piešķirot kredīts šai jomai, paplašinot tos. Kategoriski noraidu zemoglekļu emisijas tehnoloģiju padarīšanu par eh, tādu kā gūstekni ideoloģiskiem uzbrukumiem eh, kodolenerģijai. Kodolenerģija arī ir ilgspējīga un uh, vidē draudzīga tehnoloģija. Paldies, nākamais Māks Probačiks. Paldies, priekšsēdi, es šo rezolūciju nevarēju atbalstīt, kaut gan tā ir ļoti nozīmīga Eiropas tautsemniecībai. Taču sapratīsim arī to, ka rezolūcijā ir paredzēts piešķirt pārāk lielu uh, finansējumu koncentrāciju uh, zaļajai enerģijai, bet tas ir pretrunā ar energo solidaritātu. Uh, no tā cieši tādas valsts, kas izmanto daudz ogļu enerģiju, kā Polija. Tādēļ ir jānodrošina uh, tādu maigāku pārēju zaļo ekonomiku. Pretējā gadījumā eh, mēs zaudēsim darbvietas. Krīzes laikos tas ir ļoti bīstam polijai. Paldies! Paldies! Tagad vēlos dot vārdu Sofijai Alkoņai. Nav? Ir tomēr lūdzu. Priekšsēžu kungs, dārgie kolēģi! Ksintīs vētra 27. un 28. februārī skāra Franciju simt tūkstošiem cilvēku cieta no tās nodarītiem postījumiem. Tā ir traģēdija, un Eiropas saimnībā ir jārīkojas priekšzīmīgi. Uz to reaģējot tādēļ arī es personīgi esmu piedalīsies šī rezolūcijas projekta sastādīšanā, kurā mēs aicinām komisiju reāli rīkoties. Mēs no tās sagaidām sniegt finansālu palīdzību skartiem reģioniem uh, no ES solidaritātes fonda. Potošan, Charente-Maritime, Baie-de-la-Loire un Bretagne reģioni tiem ir eh, jāsiem sociālais un reģionālais fonds eh, atbalsts. Eh, komisijai ir jārēģē nekavējoši un jāatbalsta šo reģionu centieni. Ir pienācis laiks arī izveidot Eiropas civilo aizsardzības spēkus, kas būtu spējīgi sniegt papildus nepieciešamo palīdzību šādu katastrofu gadījumā. Paldies! Kelīkungs, jūs gan esat saulaicīgi ierakstījies sarakstā, bet, nu, um, izdarīsim izņēmumu, lūdzu, Kelīkungs. Paldies, priekšsēžkungs, pavisam īsi. Es gribu sacīt, ka ir pienācis laiks pieņemt visaptrošu dokumentu par kodolenerģiju, kurā būtu atzīmēts progress un drošības pasākumu šajā sakarā un kā tas varētu tālāk attīstīties pētniecības sakarā arī, lai iedzīvotāji varētu pieņemt lēmumu šajā sakarā. Ir daudz skepsis, daudz šaubu šajā sakarā. Šie jautājumi ir jānoskaidro, lai debates par zemogļu tehnoloģijām varētu vienkāršot. Gal galā šodien Lietuvas un Igaunijas neatkarības sakarā vēlas ap, apsveikt šīs valsts ar 20 gadu neatkarības atjaunošanu. Paldies, tagad sēde ir pārtraukta līdz pulksten 15. Ah oui.